regulu par tarifu režīmu Ekvadoras izcelsmes precēm. Lūdzu vārds Šolca kungam. Priekšādātājs kundze, komisārs kundze, mēs šodien varam arī atcerēties to, kas notika pagātnē. Padome un komisija nestika pieņēm, pieņēma ļoti nozīmīgus lēmumus un lielākā daļa parlamenta deputātu balsoja par to, ka Ekvadorā īstenotā politika, kas ar kuru šī valsts cenšas pārvarēt nabadzību. Uh, līdz ar to šī valsts tiek izslēgta no VPS plus sistēmas, un gan padome, gan Eiropas parlaments iestājās par Ekvadoras pievienošanos tirniecības nolīgumam, kas noslēgts starp ES un Kolumbiju un Peru. Un prezidents Korejā vēlējās noslēgt nolīgumu par sadarbību un uh, attīstību, bet tā vietā, lai vienotos par kopīgiem mērķiem, Eiropas komisija pieļāva tikai pievienošanos uh, vispārēju preferenču sistēmai. Un jāatzīst, ka ekonomisko apstākļu eh, pārmaiņas globālā kontekstā noveda pie tā, ka daudz vairākām ļoti nozīmīgām precēm uh, rodas nelabvēlīga situācija attiecībā uz to konkurētspēju Eiropas Savienības tirgū. Un pašreizējais Uh, likumprojekts būs tā kā tilts, lai līdz brīvās tirniecības nolīguma stāšanai spēkā, stāšanās spēkā Ekvadorai varētu palīdzēt pārvarēt ekonomiskās grūtības. Un es gribētu norādīt, ka jūs, komisārs kundze, formulējot šo regulu, neesat ņēmusi vērā iekšpolitisko situāciju Ekvadorā. Jūs esat radījusi ļoti tādu nelabvēlīgu spiediena apstākļus, kas arī apdraud Ekvadoras ekonomisko attīstību un ekonomisko liberāļu spārns līdz ar to tiek stiprināts. Un Eiropas parlamentā lielākā daļa labē noskaņoto deputātu nevēlējās uzlikt veto Eiropas komisijas lēmumam, neraugoties uz parlamenta juristu atzinumu, kas uzskatīja, ka šeit obligāti ir nepieciešams deleģētais akts. Tas, manuprāt, arī šis lēmums bija kļūda, un es ceru, ka šo mēs nevaram uzskatīt par precedentu. Uh, Godātie kolēģi, es aicinu jūs balsot par šo regulu, lai palīdzētu Ekvadorai un neapdraudētu tās uh, eksportu, kas jau tagad cīnās ar lielām grūtībām. Paldies, Šauca kungs! Lūdzu, valsts vārds atkal komisārē Malstrēmai. Paldies, priekšādātāji, dāmas un kungi! Tas ir ārkārtīgi svarīgs mirklis attiecībās starp Eiropas Savienību un Ekvadoru. Pāris gadus pēc tam, kad sarunas eh, Ekvadora pameta 2009. gadā, šobrīd Ekvadora izdarīja skaidru politisku izvēli par labu tirzniecības integrēšanai kopējās globālajās tirzniecības ķēdēs. Pagājušajā piekdienā tikos ar Ekvadoras tirzniecības ministru runājām par protokolu parakstīšanu ES un pēr, līdzīgi kā es un Peru attiecībās. Ekvadora vēlas ekonomisko attīstību. Šāda veida protokolu parakstīšana piedāvātu Ekvadorai iespējas daudzveidot tirzniecību un ekonomiku, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves standartu. Mums šī izvēle būtu jāizman, jāatbalsta, un šī, šajā perspektīvā regulu uzskatām par svarīgu papildinājumu tirzniecības nolīgumam. nolīgumam. Mēs ierosinam šo regulu mm, palaist spēkā ļoti ātri pēc sarunu nu, noslēgšanas, tā lai nebūtu nekāda veida pārtraukumu un barjeru tirzniecības procesā Ekvadorā koridorā. Tāpēc um, atzinīgi vērtēju parlamentu nostāju un referentu nostāju, kas piesaka ātri pieņemt regulu, novēršot negatīvo ietekmi, kas būtu um, nu, šādai, šādai plaisai. Šī gada laikā beidzas pašreizējo preferenču režīms. Un seš, un ir būtiski, būtisks izņēmums skaits, kas iegūst priekšrocības no, šāda, no šī preferenču nolīguma. Šādā veidā mēs vēlamies radīt tiltu līdz brīdim, kamēr tiek noslēgts nākamais nolīgums, tādā veidā piedāvājot drošu situāciju ne tikai Eiropas Savienības pilsoņiem un darbaņēmiem, bet arī Ekvadoras darbaņēmējiem. Ja šāda veida pārējais posms netiks noteikts, tad tādā gadījumā Ekvadora janvārī sastapsies ar būtiskām muitas nodevu paaugstinājumiem, kas vēlāk atkal pazudīs. Tas radīs traucējumus tirgu, varētu zaud, Ekvadora varētu zaudēt tirgus daļus, ko vēlāk būs grūti atgūt. Mēs runājam par tirgus nodevu un palielinājumu par 20% tādiem produktiem kā tuns, zivs, garneles un vairāk par 15% pa, palielinājumu visām eksport, Ekvadors eksportētajām precēm. Es ļoti labi apzinos, ka daudz deputāti šai parlamentā par ļoti nozīmīgu uzskat šīs regulas atbilstīgi īstenošanai, tīpaši tad, kad tiek runā, runāts par prasību Ekvadors pusēji efektīvi īstenot prasības attiecībā uz cilvēku tiesībām un vidas aizsardzības konvencijām, kā arī citām starptautiskām saistībām. Uh, Turklāt ehm, jāpredz arī procedūra, ja preferences tiktu atceltas. Tas ir ļoti svarīgi, piekrīt, to, par to runājām arī ar ministru, ar ko tikos pagājušu nedēļu, un tāpēc var jums vienīgi apliecināt, ka mēs ļoti uzmanīgi sakosim līdz situācijai, turpināsim informēt parlamentu par to, kā šie noteikumi tiek īstenot. Mēs esam gatavi jūs informēt, tikko jūs to vēlēsieties un varu pārliecināt jūs, ka nodrošināsim visaugstāko pārskatāmības līmeni gan regulas īstenošanas skaitā, gan arī citur. Tā, lai veidotos laba atbilstīga praksa šī GSP plus eh, sistēmas īstenošanas ietvaros. Paldies, komisārs Kundzei! Priekšsādētāja turpina tālāk politisko grupu vārdā. Vispirms izteiksies Santiago Fisas Aišēla. Viņš pārstāv tautas partiju. Viņam pusotra minūte, lūdzu. Eh, presidenta, muchas gracias, komisārija. Paldies priekšsēdētāji. Lielas paldies uh, komisārs kundzei. Pagājušā gada jūlijā sarunas par um, brīvās tirniecības nolīgumu ar Ekvadoru tika uh, noslēgts, un tautas partija ir pārliecināta par to, ka uh, Šis solis nozīmē lielu panākumu abām pusēm, lai arī paies divi vai trīs gadi, kamēr tas stāsies uh, spēkā pilnā apjomā, jo no 1. janvāra Ekvadora vairs nevarēs izmantot uh, GPS plus atvieglojums, kas varētu nopietni kaitēt um, uzņēmējiem gan Ekvadorā, gan Eiropā. Regulas projekts Eh, ir jāuzskata kā pagaidu pasākums eh, šīm pārejas periodām, un mēs balsojām par šo komisijas priekšlikumu. Uh, Mm, bez uh, grozījumiem uh, tādējādi nevajadzīgi nepagarinot sarunu procesu. Šīs regulas darbības uh, pagarināšana nozīmēs, ka gan eksportētāji, gan importētāji varēs turpināt normālu darbību un tām nebūs jācieš no mm, nodevu ļoti straujas palielināšanās, kas varētu kaitēt gan Ekvadoras uzņēmumiem, gan arī Eiropas uzņēmumiem kam atrodas filiāls Ekvadorā. Ir ļoti svarīgi, eh, lai rīt mēs eh, nobalsot par šo regulu. Es gribētu pateikties Šulc kungām par ļoti labi paveikto darbu, un es eh, noteikti gribu noslēgt savu uzrunu arī sveicot Ekvadoru šajā schēmā. Paldies! Tālāk eh, sociālas un demokrāta grupas vārdā Devits Mārtiņš lūdzu vienu minūtu. Paldies priekšsēdētāji. Es arī apsveicu Šulc kungu par veiksmīgo darbu pie šī dosie. Mēs komitejā atbalstījām um, iesniegtos grozījumus un eh, domāju, tas ļoti svarīgi, lai process notiktu pēc iespējas ātrāk. Ekvadora ir Eiropas Savienības eh, viens no svarīgākiem tirzniecības partneriem un um, ehm, nevajadzīgi tirzniecības um, procesa kā kavēšana un traucēšana noteikti radītu negatīvu ietekmi uh, abu, abos tirgos. Ar šo pagaidu risinājumu mēs e, turpinām atbalstīt tirzniecības starp Eiropas Savienību un Ekvadoru, un tādējādi abas puses varēs arī veiksmīgi izmantot brīvās tirzniecības nolīgumu, kas stāsies spēkā pēc trim gadiem. Es atbalstu arī šo savstarpīgumu principu, tas nozīmē, ka Eiropas Savienības e, tirgotāji saņems tošu pašas atvieglojums Ekvadorā, kā Ekvadoras ražotāji Eiropā. Un Es domāju, ir ļoti svarīgi tas, eh, ka mēs varēsim turpināt realizēt šo režīmu, un svarīgi ir arī tas, ka nolīgumā ir iestrādāta aizsardzības pasākuma Eiropas Savienības ražotājiem. Es domāju, tas ir labs darījums abām pusēm. Paldies komisijai, paldies referētam, paldies. Thank you, uh, Mr. Mart. Paldies, Mārtiņ kungam. Tālāk uh, došu vārdu uh, Ramonām Tremosa Ibalsel kungam, Alda grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze, dārgie kolēģi! Lielas paldies par eh, paveikto darbu un par sadarbību! Es atbalstu šīs dienas debatas un eh, domāju, ka rīt arī mēs visi nobalsosim par eh, šo regulu, jo ir ļoti svarīgi šo tēmu atrisināt līdz kāda beigām. Tas ir ļoti svarīgi tādēļ, ka daudzi līgumi tagad Ekvadorā ir jāpārslēdz lai tie darbotos arī nākamajā gadā. Es domāju, ka brīvās tirzniecības um, nolīgumi noteikti varētu veicināt mūsu ekonomikas izaugsmi. Es atbalstu Eiropas komisijas centienus atvērt jaunus tirgus, samazināt tarifus un uh, citas, uh, citus ierobežojumus, uh, kas neļauj Eiropas Savienības uzņēmumiem apgūt jaunus tirgus. Mēs uzskatām, ka um, Ja eh, tiks skatīt tālāk vēl grozījumi, tad tas varētu kavēt šī nolīguma spēkā stāšanos. Es atbalstu eh, šo mm, īpašo tarifu režīmu kā pagaidu pasākumu, bet es domāju, ka tas būs par labu arī Ekvadorai un ir ļoti svarīgi, lai Ekvadora parādītu to, ka tā ir gatava atvērt savus tirgus Eiropas Savienības uzņēmumiem. Es gribu teikt, ka patreizējā situācijai ar Krieviju vajadzētu likt mums vēl vairāk meklēt jaunas potenciālos tirgus Āzijā un eh, Centrāla Amerikā un Latīņa Amerikā. Paldies! Paldies Tremosei Balselskungam! Tālāk nākamais runātājs ir uh, Skā Keller, kungs, lūdzu, vienu minūtu. Thank you, and I would also like to thank the rapporteur. However... Paldies! Es arī gribu teikt paldies Šauca kungam, bet kopumā ar šo ziņojumu es neesmu apmierināta. Un, kā sacīja Šauca kungs, viņš pareizi pateica, ka brīvā tirzniecība šajā gadījumā ilustrē, kā tā darbojas nepareizi un cik nelabvēlīgi var ietekmēt valsts ekonomiku. Un uh, labvēlīga uh, pieeja Eiropas Savienības tirgumu un um, tirniecības, brīvās tirniecības nolīgumu parakstīšana. Um, Tas tomēr ir ļoti nozīmīgi, un to nevajadzētu saistīt ar kādiem īpašiem priekšnoteikumiem, kā šajā gadījumā Ekvadora vēlas pievienoties eh, šim līgumam līdzīgam, kas noslēgts ar Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru, un es gribētu aicināt jūs, komisārs kundze, pārdomāt, kā tomēr labāk izmantot tirzniecības iespējas, lai valsts varētu attīstīties. Thank you. Y ahora tiene la palabra el señor Ramón Jauregui Atondo. Paldies. Tagad Jauregui Antondo kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribu teikt paldies visiem, kas strādāja ar šo projektu, un paldies arī Šalca kungam par viņa ļoti pragmatisko pieeju. Es atbalstu visus grozījumus, un ir skaidrs, ka tas viss tiek darīts, lai Ekvadora gūtu kādu jūtamu labumu, un Eiropas Savienība tāpat mums, mēs esam pieņēmuši ļoti nozīmīgu lēmumu Latīņamerika, Latīņamerikāņi arvien biežāk raugās uh, klusā okeāna virzienā, nevis Eiropas Savienības virzienā, un mums ir um, liela atbildība. Mums ir jāattīsta mūsu attīstības, mūsu sadarbība un nepieciešama ļoti tāda stabila ekonomiskā sadarbība, kas ir vērsta nākotnē. Tāpēc es arī ļoti priecājos par šo projektu, kā būs ļoti nozīmīgi gan ekonomiski, gan politiski. Un nākamais ir Kirtons Dārlinga kundze. Um, Paldies! Ekvadora pievienosies eh, ko, eh, nolīgumam ar Eiropas Savienību kopā ar Kolumbiju un Peru, bet pēc divām nedēļām esošais līgums beigs darboties, un tādēļ ļoti svarīgi šo regulu pieņemt pēc iespējas ātrāk, kas paredz pagaidu režīmu stāšanos spēkā eh, līdz brīvās tirsniecības nolīguma mm, efektīvai darbībai, un tas noteikti ļauj. Mm, abām pusēm izmantot tās priekšrocības, kas tagad ir spēkā. Pirms diviem gadiem mēs pieņēmām rezolūciju, kur aicinājām Andu valstis, ir tīpaši Kolumbiju un Peru, apņēmties uh, eh, veikt pasākumus cilvēku tiesību aizsardzības nodrošināšanai un vidas standartu uzturēšanai. Un šādu pašu standartu noteikšana Ekvadorai skaidri parādītu, ka mūsu tirdzniecības nolīgumi ir vairāk ne ti, eh, nekā tikai tarifu pazemināšana, bet arī centieni uzlabot cilvēku mm, dzīves apstākļus, eh, cilvēku tiesību ievērošanu visā pasaulē. Paldies! Paldies! Tālāk mums ir pieteicies viens runātājs eh, brīvā mikrofona procedūrā. Daniels Kaspārī, kungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie kolēģi, kolēģes! Ļoti lielu paldies gribu teikt referentam par to, ka mēs varēsim parūpēties par to, lai Ekvadora var sam, saglabāt savas tirniecības preferences un pēc iespējas ātrāk izmantot arī brīvās tirniecības nolīgumu. Jo tas ir paradoks, ka valsts, kas grib ar mums sadarboties tirniecībā, vispirms tiek sodīta par šo vēlmi. Un, uh, Eh, kolēģa Kellere arī nosauc visas šīs negatīvās iespējas, kas varētu ļoti nelabvēlīgi ietekmēt šo valstu. Mums nevajadzētu uzmesties Ekvadorai tā kā par aizbildni, bet jāpalīdz uh, demokratizācijas procesā un jāsaprot, ka Demokrātijā lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu un tie ir arī jāakceptē. Es ļoti priecājos, ka par šo regulu mēs varēsim uh, rīt balsot un es priecājos, ka Ekvadora varēs izmantot brīvās tirniecības labumus. Paldies, Kaspārī kungs. Tagad vārds komisārai Malstrēmai vēlreiz. Paldies. Paldies arī par šīm debatēm. Pieņemot šo regulu, uh, nekādas, uh, nekādi ierobežojumi netiks piemēroti. Un tas ir arī nepieciešams, lai tirniecība notiktu stabili, un tas arī ir politisks signāls Ekvadorai, proti, ka Eiropas Savienība vēlas, lai attīstības at, at, attiecības starp mums kļūtu ciešākas un lai Ekvadora varētu sagatavoties brīvās tirniecības noliegumu piemērošanai, diversificētu savu ekonomiku un pēc iespējas samazināt nabadzības sekas. Es domāju, ka. Nākamajā, nākamā gada vidū mēs jau būsim stipri spēruši vairākus soļus uz priekšu. Es esmu pārliecināta, ka piemērojot šo regulu, jūsu raizes tiks novērstas. Un Kellers kundzei es gribu pateikt, ka tirzniecība tiešām var ļoti palīdzēt maz attīstītām valstīm ļoti uh, labi pavirzīties uz priekšu savā attīstībā. Un tā tiešām ir viena no manām prioritātēm un uh, komisijas darba programmā mēs arī piedāvājam jaunu tirzniecības stratēģiju Un es domāju, ka šos jautājumus mēs vēl apspriedīsim dažādās kolēģijās, cita starpā arī ar Eiropas parlamentu. Katrā ziņā nevēlāk kā līdz nākamā gada beigām. Un tagad es gribu izmantot izdevību, novēlēt jums eh, priecīgus Ziemassvētkus, ļoti priecājos par mūsu līdzinējo sadarbību, priecājos par to, kas mūs gaida nākotnē. Paldies! bet debatas vēl nav beigušās, bet paldies tāpat. Tagad vēlreiz vārds Helmutam Šalcam, referentam. Godātā priekšēdētāja, godātā komisārs kundze, deputāti, paldies par šīm debatēm. Bija skaidrs, ka mēs vēlamies, lai mums būtu pozitīvas, labas tirzniecības attiecības ar Ekvadoru. Uh, un nevienmēr eh, nu, visi tādi demokrātiju raksturojošie apstākļi ir, ir realizēti vai īstenot, un turpmākajos mēnešos mums ratificēšanas procesa gaitā būs iespēja ļoti rūpīgi iepazīties ar nolīguma um, noteikumiem, runa būs par nodarbinātību, par vidi, par nabadzības pārvarēšanu, par reģiona stabilitāti, stabilitāti kas pārīkums, un tāpēc es gribētu aicināt komisiju vairs nejaukties iekšpolitikas situācijā, jo šī valsts ir atteikusies no neoliberālisma, uh, un beidzot ir pievērsusies vispārējas iedzīvotāja labklājības celšanai. Un es ļoti uzmanīgi raudzīšos, ko komisija pieprasīs no Ekvadoras, kādas, kādus grozījumus likumdošanā vai konstitūcijā, lai atvieglot Eiropas uzņēmumiem pieju Ekvadoras, arī citas starpā valsts iepirkuma konkursiem un raudzīšos arī, kā Peru un Kolumbijas nolīgumā pievienošanās process netiks, vai tas netiks apdraudēts. Uh, Um, vienalga kādā veidā. Paldies. Paldies referentam Šaucakungam un gribu arī jums uh, novēlēt komisāras kundze priecīgu Ziemassvētkus un